Okay, colleagues, can I bring the meeting to order? Labdien, kolēģi! Sāksim darbu. Piedāvājam jums darba kārtības projektu. Vai varam uzskatīt to par pieņemamu visiem? Ja nav iebildumu, tad tā arī darīsim. Un sāksim ar iepriekšējās sēdes protokola apstiprināšanu. Vai varam apstiprināt protokolu? Paldies! Un tad nākamais darba kārtības punkts, ja patiesību sakot, divi punkti ir Brājana Simpsona, tātad man ziņojumi. Sāksim ar pirmo no tiem grozījumu izdarīšanu Eiropas parlamentu un padomas direktīvā par jūrnieku minimālo sagatavotības līmeni. Gribētu uzsvērt godātiem deputātiem, ka direktīvas priekšlikums ir tapis tādēļ, ka ir jāiekļau Eiropas Savienības tiesību aktos jaunākie izma, jaunākās izmaiņas, kas ir notikušas starptautiskajā līmenī attiecībā uz jūrnieku certifikāciju un to sagatavotības līmeni. 2011. gadā Manilā notika starptautiskās jūrniecības organizācijas sēde. Līdz ar to mums ir ierobežots iespējas grozīt komisijas priekšlikums, izņemot tos jautājumus, kas attiec tieši uz Eiropas Savienības procedūrām šajā jautājumā. Galvenās izmaiņas konvencijā ir stiprināt nosacījums attiecībā uz jūrnieku apmācību un novērtēšanu, tāpat arī certifikātu izsniegšanu par jūrnieku kompetenci. Uh, krāpšanas novēršanu un arī standartu aktualizāciju. Standarta attiecas uz jūrnieku medicīnisko atbilstību viņu pienākumiem. Ja mēs ātri vienotos ar prezidentūru, tad varētu diezgan ātrā laikā uh, harmonizēt Eiropas Savienības tiesību aktus ar STC noteikumiem, kas stājās spēkā jau šī gada 1. janvārī. Trialogs paredz uh, tikšanās jūnijā. Gribētu aicināt deputātus rīkoties sekojuši. Kā jau es teicu, šī ir dažādu noteikumu iestrādāšana Eiropas Savienības tiesību aktos. Uh, Dalību valstis ir jū, starptautiskās jūrniecības organizācijas dalībnieces un tādēļ jau ir apstiprinājuši šos noteikumus. Es kā referents gribu nodrošināt to, lai starptautiskā jūrniecības organizācijā nolemtais tiktu iekļauts Eiropas Savienības tiesību aktos tādā līmenī, ka tas ir paredzēts. Un tur, kur šie noteikumi jau parādās, tas būtu jāpārbauda, vai tie parādās attiecīgajā līmenī. Gribu atgādināt deputātiem, ka esam nedaudz aizkavējušies ar šo Manilas pārmaiņu iekļaušanu tiesību aktos, jo, kā jūs teicat, tie formāli stājās spēkā šī jaunie noteikumi jau šī gada 1. janvārī. Uh, Manuprāt, nav vajadzīgs vēl vairāk aizkavēt konvencijas iestrādāšanu Eiropas Savienības tiesību aktos, un tādēļ es ļoti gribētu, lai vienošanās tiktu panākt jau pirmajā lasīmā ar Dānijas prezidentūru, ja vien tas ir iespējams. Un tagad ieskatīsimies dažos grozījumos. Kopumā esmu saņēmis 96 grozījumus par šo komisijas priekšlikumu. Notika debats par grozījumiem, daži tika atsaukti un 20 grozījumi netiks. Uh, Par tiem nenotiks balsošana, jo tie ir e, valodnieciskas dabas grozījumi, tehniski pielāgojumi, vai arī šie grozījumi ir pilnīgi līdzīgi, pilnīgi vienādi ar dažiem citiem iesniegtiem grozījumiem. 29 grozījumus ieteica nodarbinātības komiteja, kas sniedz atzinums. Es esmu izstrādājis 40 grozījumus, daži no tiem uzlabo teksta redakciju un padara to skaidrāku būtiski grozījumi par statistiskas datu nodošanu no dalību valstīm par jūrnieku profesiju Eiropas Savienībā. Uh, lai šī statistikas nodošana notiktu saskaņā ar datu aizsardzību Eiropas Savienībā. Tātad šie ir tie būtiskie grozījumi. Arī nodarbinātības komiteja ir iesniegusi līdzīgus grozījumus, un es kā referents atbalstu šos te grozījumus. Esmu ļoti pateicīgs Vlasto kundzei par to, ka viņi ir atsaukusi dažus no saviem grozījumiem - 47, 49, 56, 58, 62 un vēl dažus jo man likās, ka šie grozījumi varētu ras, radīt problēmas vienošanās panākšanai ar padomi. Un vairums no šiem grozījumiem parādās Kumutsakos kunga grozījumā 38, kurš atsaucās uz e, STC vienošanos par pirātu apkarošanu un e, Startautiskās darba organizācijas konvenciju 2006 kas parādās manā grozījumā 45. Vlasto kundze piedāvās mutisku grozījumu par valodas prasībām. Tas ir grozījums, kas papildina 50. grozījumu. Viņa aicina svītrot atsaucu uz angļu valodu. Manuprāt, tas ir labi. Nevaru atbalstīt lielāko daļu no Tusas kungas grozījumiem, jo tie pārsniedz mūsu mandātu. Mums ir jāiestrādā starptautiskās jūrniecības E, organizācijas e, noteikumu un nevis jāizdomā kaut kas jauns. Daudz no tiem grozījumiem, par kuriem mēs balsosim, neatiecas uz uh, e, STC jaunajiem noteikumiem. Esmu atbalstījis ciklu principu, Taču tāpat laikā mums ir jāatceras, ka šis ir tiesība akts un nevis paša e, iniciatīvas ziņojums. Nevaru atbalstīt daudzus uh, apsvērumus, kas tika iesniegti grozījuma veidā. Uh, tāpat arī nav iespējams šo te konvenciju attiecināt uz visiem apkalpas locekļiem, jo tā attiec tikai uz jūrniekiem. Es pats esmu iekļāvis atsaucās MLC 2006, kas attiecas uz pilnīgi visiem apkalpes locekļiem. Tāpat es gribētu aicināt ēnu referentus atbalstīt kompromisu, par kuru esmu vienojies ar Nodarbinātības komiteju par izņēmumiem, kas attiec uz minimālo atpūtas laiku tās sasaucas ar manu trešo grozījumu, kurš ir pilnīgā saskaņā ar nodarbinātības komitejas otro grozījumu. Es ceru, ka jūs saņemsiet šī kompromisa grozījuma pilnu tekstu pirms balsojuma rīt. Manuprāt, šis kompromiss ir nepieciešams, lai būtu ļoti skaidrs atsaucis uz esošajiem Eiropas Savienības tiesību aktiem par atpūtas laikiem. Un tanīpat laikā tiek e, nosaukti izņēmumi, e, tieši tāpat, kā tie parādās Manilas konvencijas grozījumos. Tas arī ir viss, ko es gribēju teikt par saņemtiem grozījumiem, taču gribētu atkārtot. Šīs pasākums tiek veikts tikai tādēļ, lai harmonizētu starptautiskās jūrniecības organizācijas Manilas konvencija ar Eiropas Savienības tiesību aktiem, proti tiesību, Eiropas Savienības tiesību aktos jāievieš šīs konvencijas prasības. Un tad, ja Eiropas uh, Savienība prasa ko vairāk nekā Manilas konvencija, tad mums tas arī ir jāpasaka savā ziņojumā. Atsevišķi deputāts dažos grozījumos ir pārsnieguši mūsu mandātu, proti iesnieguši grozījumus par lietām, kas neparādās Manilas konvencijā un Eiropas Savienības tiesību aktos, tad es šos grozījumus esmu noraidījis. Tas tātad būtu ievadam. Tagad labprāt uzklausīšu Kūna kunga, kurš, kurš izteiksies Kumu Cakosu kunga vietā. Bet pirms dod vārdu viņam, teikšu, ka ēnu referenti man izrādīja ārkārtīgi lielu pretimnākšanu un palīdzību, gan Kumu Cakas kungs, gan arī citu, un es gribētu jums visiem pateikties par šo te palīdzību. Tagad došu vārdu Kūna kungam. Paldies, priekšsēdētāji! Es esmu sekojis šī ziņojuma tapšanai. Mēs esam atbildīgā komiteja. Šodien tiešām izsakos Kumutsakos kunga vietā un viņa vārdā. Un jāsaka, ka mēs pilnībā piekrītam daudzam no tā, ko tikko kā teica priekšsādātājs. It īpaši tādēļ, ka situācija Eiropas Savienībā mm, attiecībā uz Startautisko jūrniecības organizāciju un Manilas konvenciju ir tāda, ka mēs jau nevaram atpalikt no šīs starptautiskās organizācijas lēmumiem. Tādēļ ir ļoti svarīgi ļoti mērtiecīgi pievērsties tieši jūrnieku tehniskai apmācībai, dažādajiem certifikātiem, gan tehniskajiem certifikātiem ir nepieciešams harmonizēt prasības visās Eiropas Savienības dalību valstīs. Pašiem certifikātiem, dažādiem tāpat arī medicīniskajām prasībām, kā jūs jau to pieminējāt, arī ir jābūt harmonizētiem. Tas viss tiek darīts tādēļ, lai varotu drošību uz jūras gan pasažieru kuģos, gan arī dažādos prāmjos. Tas mums ir ļoti svarīgi, un tādēļ mēs to atbalstām. Mēs atbalstām visus tos grozījumus, kas palīdzēs mums harmonizēt mūsu noteikumus ar Manilas ziņojumu. Papildus tam gribētu teikt, ka, kā jau priekšsēdētājs teica, ir ļoti sarežģīti, ja tiek skārti jautājumi, kas atrodas ārpus konvencijas. Starptautiskajā jūrniecības organizācijā dalība valsts katra pārstāv pati sevi. Eiropas Savienība nav kā atsevišķa dalībniece. Un tas, zināmā mērā, arī atspoguļojas tiesību aktos. Par pretpirātu apmācībām, nu, jāņem vērā, ka tas ir tāds politisks jautājums, mums jāņem vērā to, kas ir noticis Āfrikas ūdeņos un kā šis jautājums tiek izskatīts dažu valstu priekšvēlēšanu kampaņās. Mums ir Atlantas misija kurā esam iesaistījušies, un, protams, ka jūrniekiem jābūt attiecīgi apmācītiem, lai viņi varētu veikt pienākums. Tie arī man galvenie komentāri, kurus gribēju šeit izteikt Kumu Cakus kungu vārdā. Esmu pārliecināts, ka kopā ar komisiju un padomu nonāksim pie optimāla risinājuma. Paldies Kūnu kungam. Tagad zaļos pārstāvēs Taylor kungs. Eh, varbūt Bilbao kundze grib izteikties Uģēs kunga vietā. Tātad vispirms runās Bilbao kundze, kas runās liberāļu vārdā. Lūdzu, jums ir priekšroka. Bilbao kundze. Paldies, priekšstādātāji! Mans kolēģis Uģies kungs diemžēl nevarēja ierasties šajā sēdē un lūdza, lai es izteiktos viņa vārdā. Pirmkārt, gribētu pateikties referentam par padarīto darbu, par to, kā esat strādājis pie šī komisijas priekšlikuma par jūrnieku apmācību. Protams, ir ļoti svarīgi nodrošināt to, lai jūrniekiem tiktu piedāvāta nepieciešamā sagatavotība un viņi tiktu galā ar saviem eh, pienākumiem uz kuģa klāja. Šīs šeit runa ir par direktīvas pārstrādāšanu. Mums jau ir iepriekšējā direktīva par jūrnieku sagatavotību. Un mēs runājam arī par Eiropas Savienības tiesību akta pielāgošanu starptautiskās jūrniecības organizācijas jaunākajām prasībām attiecībā uz mācībām. Un tādēļ mums nav pārāk plaša manevrēšanas iespēja. Mums vienkārši jāievieš šīs izmaiņas. Es esmu priecīgi par tiem grozījumiem, kas tika iesniegt, kas, manuprāt, būtiski uzlabo tiesību akta projektu. Īpaši šeit gribētu uzsvērt to, cik svarīgi ir nodrošināt to, lai jūrnieku personiskie dati tiktu ievākti un uzsver to, ka dalību valstīm jārūpējas par to, lai šie dati paliktu anonīmi tad, ja tie tiek publicēti. Par šo datu publicēšanu, protams, arī tā ir nepieciešama caurskatāmības dēļ, bet anonīmā veidā. Mums jāskatās uz jūrnieku profesiju Eiropas Savienības līmenī, lai no statistikas viedokļa mums būtu skaidrs, cik daudz cilvēku strādā šajā jomā. Vēl kāda pozitīva lieta ir atpūtas eh, periodi un izņēmumi, kas attiec uz tiem ne tikai tādās situācijās kā ārkārtas un avārijas situācijas, bet arī mācības un dažādi citi uh, notikumi vai citas situācijas uz kuģi klāja strādāja. Nesen esam vērojuši vairākus traģiskus gadījumus Kosta Konkordie, Kosta Alegra, eh, avarēja jūrā, un tas vēlreiz parāda, ka visiem jūrniekiem ir jādod iespēja atpūsties, bet arī ir nepieciešami šie izņēmumi. Mums ir nepieciešama sistemātiska attieksme pret darba laiku un atpūtas laiku. Tāpat arī ļoti skaidrs, ka izņēmumiem jātiek definētiem saistībā ar minimālajiem uh, atpūtas laikiem. Tas jādara saskaņā ar direktīvu 73.999, tā lai visi tiesība akti būtu harmoniski. Mēs uzskatām, ka ar visiem grozījumiem teksts ir vairāk nekā apmierinoši. Gribu sveikt referentu ar paveikto darbu un paldies par to. Tagad došu vārdu Taylor kungam, lūdzu. Jā, šis ir brīdis, kuru visi esam gaidījuši. Paldies, priekšādātāji! Paldies par ieguldīto darbu šī dokumenta tapšanā. Jūs jau ļoti labi paskaidrojat, ka runa ir par normu iestrādāšanu Eiropas Savienības tiesību aktos, par Manilas konvencijas normu iestrādāšanu. Mēs sekosim referentu ieteikumiem mēs eh, pieņemam zināšanai, ka ir iesniegti daudz grozījumi, un priekšsēdētājs arī komentēja, kādas ir problēmas ar kaut kādu būtisku pārmaiņu ieviešanu šajā ziņojuma projektā. Un tomēr Daži grozījumi ir tiešām vēlami. Mēs ar prieku atbalstīsim tos grozījumus, kurus atbalsta priekšsēdētājs, it īpaši tos grozījumus, kas attiecas uz datu aizsardzības stiprināšanu. Tas arī viss, ko es gribēju teikt, un vēlreiz gribu pateikties priekšsēdētājiem par visu. Paldies, Vandālēna kungs, lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji sveicu jūs ar uh, pareizi izvēlēto pieeju šim dokumentam. Eiropas parlamentā Šķiet, mēs bieži kritiski izsakamies par starptautisko jūrniecības organizāciju, mēs sakam, ka tā darbos ļoti lēni, neskatās pietiekoši nākotnē, taču pēdējos gados, es domāju, šī organizācija ļoti labi pastrādājusi. To mēs jau varējām vērot. Tad, kad tika izstrādāti ļoti stingri noteikumi par sēra saturu degvielā, tika, izstrādāt minima, tika izstrādāts minimālās prasības, un tagad atkal mēs runājam par minimālo sagatavotības līmeni jūrnieku apmācībā. Uh, Domāju, ka tā ir ļoti laba pieeja. Varam atbalstīt starptautisko jūrniecības organizāciju šajā pieejā, it īpaši tādos jautājumos kā apmācība uh, pirātu jautājumos. Es pats esmu daudz ko darījis šajā te jomā, tātad pirātu apkarošanas jomā. Nākamā trešdien, šo trešdien mēs balsosim par rezolūciju par šo jautājumu domāju, ļoti svarīgi, lai jūrnieki apzinātos, kāda tieši riski saistās ar pirātu darbību. Tas arī viss no manas puses. Lielas paldies priekšsēdētājiem. Paldies! Un eh, tagad es došu vārdu komisijas pārstāvim Karamicas kungam, jo visi deputāti jau ir izteikušies. Paldies, priekšsēdētāj kungs, saka komisijas pārstāvis, un es vēlētos pateikties arī visiem deputātiem, kuri ir piedalījušies uh, adekvātas teksta redakcijas sagatavošanā. Burtiski pāris komentāru no manas puses. Kā jūs teicāt, mums vajadzētu šo tekstu pieņemt pēc iespējas ātrāk, jo Manēlas konvencija jau ir stājusies spēkā. Tāpēc mums vajadzētu to iestrādāt pēc iespējas ātrāk Eiropas Savienības likumdošanā. Otrakārt, mēs eh, sekojam līdzi jūsu ieteikumiem par pasažieru kuģiem un ar to saistītajiem drošības pasākumiem. To teica arī Kūna kungs, un tomēr komisija uzskata, un to pieminējāt arī jūs, mums vajadzētu runāt par konvencijā atrunāto burtu, un patiesībā mēs nevaram iziet ārpus konvencijā atrunātajiem momentiem, jo ir, piemēram, tāda grozījuma, kuras ir iesniedzis konkrēts deputāts, un ir tāda deputāta, kura vēlas ļoti paplašināt direktīvas aptvērumu. Tas komisijai nav pieņemams, un tas arī radītu tikai un vienīgi pārpratumus. Tātad šajā procesā mēs to nevaram ņemt vērā. Vēl pāris komentāru par vairākiem no iesniegtajiem grozījumiem. 23, 24 un 25 grozījumi, kuri ir ļoti skaidri savā tekstā un ļoti inteliģenti. Es uzskatu, ka mums vajadzētu pēc iespējas tuvāk pieturēties arī pie konvencijas teksta. Tāpēc varbūt šos grozījumus varētu nedaudz pamainīt, lai tie būtu tuvāki konvencijai. No otras puses ir vesela virkni tādu grozījumu, pie tām ne tikai no 40. 1. līdz 43. arī no 52. līdz 56. un no 64. līdz 67. Šie, šie grozījumi ir pretrunā darba laika direktīvai, un šos grozījumus komisija nevar akceptēt. Lielāko daļu šo grozījumu iesniedz Tusaskungs, un iespējams, ka varbūt sekretariāts varētu tos vēl izskatīt un varbūt mazliet pie tiem vēl piestrādāt. Bet, vispārīgi runājot, mūsu teksts priecē. Runa ir gan par datu aizsardzību, gan arī par stat datu aizsardzības statistikas savākšanā, nākamais, eh, kas notiek arī uz kuģu klājiem, kas notiek par darba laiku periodiem. Visi šie grozījumi ir adekvāti un mēs to varam akceptēt. Un tas tiešām tekstu komisijas ierosināto tikai uzlabos. Prieksēdētājs. Paldies Karamicus kungam no komisijas. Jā, tiešām mēs rīt par šo dokumentu balsosim. Un, ja pareizi atceros, un kā es ceru, septembrī šis ziņojums tiks balsots plenārsēdē. Bet eh, gan mana, gan arī ēnu referentu cerība ir, ka jūnijā par šo jautājumu tiks organizēts trialogs. Tātad tas būs eh, pusdienlaikā, un eh, Tas ir tāpēc, ka Dānijas prezidentūras darba kārtība ir tik ļoti saspringta, ka citu laiku atrast neizdevās. Tāpēc mēs tiešām ceram, ka trialogs arī būs veiksmīgs. Nākamais darba kārtības punkts ir būtiskākās problēmas saistībā ar vienotā tirgus darbību Eiropas iedzīvotāju un uzņēmumu skatījumā. Tas ir pašiniciatīvas ziņojums, un atbildīgā komiteja ir IMCO. Atcerēsimies, ka vienotais tirgus un patreizajā situācijā mums ir jāizskata grozījumi. IMCO komiteja mums ir nosūtījusi um, divas jomas, kuras transporta komitejai vajadzētu uh, izskatīt. Ir iesniegti 22 grozījumi, neviens nav īpaši pretrunīgs vai, ja vēlaties, problemātisks, un lielāko daļu šo grozījumu es varētu akceptēt. Šie grozījumi runā par pasažieru tiesībām un mašīnu reģistrāciju, un tieši par šiem diviem jautājumiem IMCO atbildīgā komiteja lūdz mūsu komiteju piestrādāt. Lai veicinātu automašīnu vieglāku reģistrāciju citā dalību valstī, patiesībā šobrīd problēmas ir tādas, ka iedzīvotāji sastopās ar ārkārtīgi sarežģītu un arī dārgu mašīnu pāreģistrācijas procedūru, brīdī, ja iedzīvotājs pārceļās no vienas dalību valsts uz otru. Un otrs, mēs vēlamies eh, uzlabot pasažieru tiesību aizsardzību Eiropas Savienībā vai pareizi sakot, uh, lai tiktu pārskatīta un aktualizēta likumdošana. Piemēram, kas notiek ar pasažieru tiesībām, ja bankrotē kāda avios sabiedrība un līdzīgi. Un runāt arī par tā saucamajiem eh, daudz, eh, daudz transporta, dažādu transporta līdzekļu kombinētajiem ceļojumiem. Nākamais par mašīnu reģistrāciju citā dalību valstī. Es atbalstu tos grozījumus, kas uzskata, ka vajadzētu izvairīties no pārmērīgiem izdevumiem, kur tiek uzlikti uz iedzīvotāju pleciem. Tie ir grozījumi 2 un 12. Es varētu atbalstīt arī grozījumus, ko ir iesniedz, iesniegas savisāru, kurā runa iet par zakto automašīnu situāciju un zakšanas apkarošanu, un tie ir grozījumi 1 un 5. Man īpaši nepatīk grozījumi, kuros runa iet par vienotas reģistrācijas formas vai dokumentu izveidošanu, tas ir sastais grozījums, vai arī grozījums, kurā runa iet par reģistrācijas procedūras harmonizāciju Eiropas Savienībā, un tā ir tikau kundze iesniegtais septītais grozījums. Patiesībā es neuzskatu, ka tas ir labākais veids, kā risināt situāciju, vai tas tiešām palīdzēs iedzīvotājiem labāk, ātrāk un lētāk pieregistrēt automašīnu citā dalību valstī. Ja mēs raugāmies uz komisijas priekšlikumu, tad komisija pavisam nesen ir nākusi klajā ar priekšlikumu samazināt administratīvo slogu, kas gūstās uz iedzīvotāju pleciem. Tātad eh, pārreģistrācijas procedūrām nepieciešamo dokumentu skaits ir samazināts, un Komisija ir izteikusi vēlmu, kad arī dalību valstu reģistrācijas iestādes savā starpā sadarbotos, lai procedūra tiktu daudz maz harmonizēta. Runājot par grozījumam, kuros, kuros runa iet par lielākas drošības uz ceļiem veicināšanu pasažieru vidū, tad es uzskatu, ka vajadzētu uzlabot automašīnu pārbaudas procedūru un tas attiecās uz 8, 13 un 14 grozījumiem. Bet es vēlētos dzirdēt, vai komisijai varbūt būtu kādas idejas par šiem manis izteiktajiem komentāriem. 9. grozījumā, kurā arī runa iet par ceļu drošuma apzinīguma celšanas direktīvu. Es vēlētos zināt, kas tad ir izprasts ar vienotu, vienotu iedzīvotāju drošības apzināšanās verifikācijas testu. Lūdzu, paskaidrojiet, ko tas nozīmē tīri lingvistiski, jo man kā anglim šis angļu vārdu apkopojums nesaka neko. Cita grozījuma manī problēma neizsaka, līdz ar to ja mēs vēlamies stiprināt pasažieru tiesības, tā ir vesela virkne grozījumu, es eh, vēlētos eh, atbalstīt arī trešo grozījumu, kurā runa iet par avio sabiedrību bankrotu, un 11. grozījumu, kurā runa iet par labāku sadarbību starp dalību valstu reģistrējošajām iestādēm. Ar visiem šiem punktiem tātad es vēlētos vienkārši dzirdēt jūsu viedokli par šo pārreģistrācijas procedūru, par to, kā veicināt datu apmaiņu starp dalību valstu reģistrējošajām iestādēm. Un, kā jau teicu, es vēlētos dzirdēt arī komisijas idejas par, pār, par automašīnu pārbaudas standartizācijas procedūru brīdī, ja automašīnas tiek reģistrētas otrā dalība valstī. Beka kungs lūdzu. Jā, ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender. Paldies, Priekšsēdētāja kungs. Es atvainojos, ka ieldu, ierados ar nelielu nokavēšanos. Vispirmām kārtām es e, vēlētos jūs sveikt ar jūs sagatavoto ziņojumu un jūs izteiktie tādi kā tematiskie kopumi ir ārkārtīgi svarīgi. Runājot par pasažieru tiesībām, tad eh, šajā aspektā mēs eh, esam izskatījuši pasažieru tiesības no dažādiem viedokļiem. Šobrīd es pats strādāju pie pašiniciatīvas ziņojuma sagatavošanas un eh, problēma ir arī ar patreizējās likumdošanas īstenošanu reālajā dzīvē ir jābūt vienkāršotākām procedūrām, un tomēr mums nevajadzētu runāt par visu pasažieru tiesību harmonizāciju ES. Mums ir jāraugās uz pamattiesībām un uz to izpildi, un es uzskatu, ka tādā ziņā tekstu varbūt vajadzētu virzīt šajā virzienā. Tātad mums ir nepieciešams pamattiesību, teiksim tādi kā pamatķieģelīši, uz kuriem balstās šis ziņojums, un ņemot vērā arī transporta gaismā šos pamatķieģelīšas. Runājot par maksāt nespēju, tad tiešām parlaments 9. gadā pieņēma rezolūciju, un tomēr vēl līdz šim brīdim ceļotāji nav pietiekami pasargāti, un to ir pierādījis arī pēdējo mēnešu notikumu saraksts. Runājot par automašīnu certifikāciju vai pārbaudēm, komisija aprīlī ir uzsākusi jaunu procedūru, un komisija ir apgalvojusi, ka nevajadzētu būt pārlieku garai un sarežģītai administratīvajai procedūrai, un manuprāt, tā ir ļoti laba pieeja. Un tomēr mūsu varbūt grozījumi ir vēl vai, ir vērst uz to, lai vēl vairāk samazinātu administratīvo slogu. Eh, vēl pāris aspekti, kurus jūs pieminējāt, tātad kaut vai tās pašas tehniskās kontrolas. Es uzskatu, ka par šiem jautājumiem Eiropas līmenī pilnīgi noteikti ir jārunā un arī jāvienojās. Man ir vairāk jautājumu, kurus vēlētos uzdot komisijas pārstāvim, piemēram, vai, starp, vai savstarpējā atzīšana starp dalību valstīm, vai to tomēr nevajadzētu padarīt par vēlamu Sekojot komisijas idejai, Liekas, ka daudzas dalību valstu reģistrējošās iestādes apgalvo, ka ir ārkārtīgi grūti kontaktēties ar viņu partneriem citās dalību valstīs. Tāpēc es uzskatu, ka ideja par kopīgas datu bāzes izveidi un arī uzlabotu datu pārraides starp dalību valstīm, to vajadzētu paturēt prātā strādājot pie šā ziņojuma. Un tagad konkrētāk par grozījumiem. Man ir grozījums par Savisāras kundzes grozījumu numur 5 un arī Savisāras kundzes grozījumu numurs 9. Varbūt, ka savos komentāros Jūs varētu tiem mazliet pieskarties, bet vispārīgos terminos runājot, mana politiskā grupa EPP ir ļoti apmierināta ar ziņojumu. Paldies! Teilor kungs, lūdzu! Jā, paldies, prieksādātāja kungs! Krēmer kungs eh, nav ieradies, bet viņš vēlējās tikai pateikt, ka viņam ir liels prieks atbalstīt 11. grozījumu par uh, savstarpējo savietojamību. Un eh, mūsu politiskā grupa vēlētos izveidot vienkāršāku procedūru un arī pasažieru lielāku aizsardzību. Un par to runā grozējumi numur 3 un 16. Jo, ja tiek uzsākta avio sabiedrības maksāt nespējas procedūru, tad pasažieriem jābūt daudz vairāk aizsargātiem. To mēs redzējām kaut vai Swiss Airlines gadījumā. Nākamais tā saucamie papildu maksājumi, kas ir iestrādāti cenā. Un ziņojums, kur es izstrādāju par 201 regulas pārstādīšanu, pārskatīšanu. Nākamais dažādu transporta līdzekļu Eh, dažādu transporta līdzekļu ceļojums. Un 19. grozījumā runa iet par cilvēkiem ar kustību traucējumiem pieeju dažādiem transporta līdzekļiem. Bet visumā mūsu politiskā grupa ir par šo ziņojumu. Fosters kundz lūdzu no ECR grupas. Paldies, priekšsēdētāja kungs! Šis ir tāds eh, samērā interesants ziņojums, jo abas šīs daļas, transporta daļa un pasažieru tiesība aizsardzība, ir tik ārkārtīgi dažādas. Es piekrītu jūs izteiktajiem momentiem, tātad jūs tos jau it kā izstāstījāt. Nedaudz varbūt tomēr par pasažieru tiesībām. Manuprāt, ir tikai un vienīgi loģiski, ka mēs izveidojam tādus noteikums, pie kuriem mēs esam strādājuši jau vairākus gadus un kur tad arī darbotos visos transporta līdzekļu jomās. Un šajā komitejā mēs mēģinam strādāt pie tā, lai pasažieri tiešām eh, varētu eh, nopirkt vienu biļeti un varbūt izmantot dažādus transporta līdzekļus. Nākamais eh, parlaments ir pieņēmis rezolūciju arī par aviosabiedrībām, kuras izsludina maksāt nespēju, un, piemēram, dalību valstu uzraugošās iestādes, kuras uzrauga aviosabiedrības vai citas maksāt nespējas organizācijas. Tātad, lai šīs uzraudzošās iestādes savu lomu izpildītu adekvāti. Un tādā veidā es uzskatu, jau mēs lielā mērā izpildītu pasažieru, aizsar, pasažieru tiesību aizsardzību. Tātad, jā, Par to jau mēs esam runājuši, par pasažieru tiesībām un, protams, arī par mašīnu pārģistrāciju. Jūs jau pri principā visu to pateicāt. Nākamais, eh, mēs, esam, mēs iestājāmies par to, ka, fo, ka reģistrācijas formulāram būtu jābūt vienādam dažādās dalību valstīs, un ir svarīgi runāt arī par mašīnu zādzībām. Uh, Šobrīd maš pārdoto mašīnu, nozakto mašīnu pārdošana ir milzīgs un ārkārtīgi ienesīgs biznes, un mums vajadzētu arī runāt par to un apkarot to. Jā, un cilvēki pārvietojas, lai strādātu citā dalību valstī, un šobrīd ir tādas valstis, kuras uh, tajā iebraukušajiem un dzīvot un strādāt vēlošajiem citas valsts iedzīvotājiem uzliek milzīgas cenas mašīnas pārģistrācijai. Es uzskatu, ka par to visu būtu jārunā. Mēs atbalstam jūsu izteiktos komentārus, punktus un arī vispārējos vilcienos mēs atbalstam jūsu ziņojumu. Paldies! Lielas paldies! Kolinsi kungs, vai pirms es dodu iespēju komisijas došu vēl vārdu kolēģiem. Sanalovas kundze, komisijai ir jāpagaida. Sanalovas kundze. Liels paldies, priekšsārātāja kungs. Es gribētu pateikties par šo ziņojumu un es patiešām priecājos, ka mēs esam vienisprātis par trešo grozījumu, kur ir runa par pasažieru aizsardzību, ja ir maksātnespēja. Kopš 2000. gada mēs jau uz to aicinam, un mūsu komitejā mēs to gribējām uzlabot, tāpēc gribētu pateikties visiem kolēģiem par atbalstu. Lielas paldies! Paldies! Galīnski kungs, tagad jums ir iespēja. Paldies! Prieksēdētāja kungs, cienījamie transporta un turisma komitejas deputāti, es gribētu pateikties par darba priekšlikumiem pastas kundzes ziņojumā mēs jau atzinumu iesniedzām IMCO komitejām. Šī pašiniciatīva ļoti svarīga, jo ir ļoti daudz, kas jādara. Iekšējā tirgus 20. gada dienā tas attiecās uz uzņēmē darbību, vēl ir ļoti daudz, kas darāms, un komisija ļoti labi saprot lielāko daļu no šīm problēmām, un jau daudzi pasākumi ir veikti un ir plānoti. Uh, Mēs ļoti daudz strādājam pie šiem jautājumiem. Es gribētu pievērst uzmanību tam, ka šis ziņojums ir vairāk nekā 13 komisijas ģenerāla direktorātu darbs. Es pārstāvu markt ģenerāla direktorātu. Tāpat laikā mēs nesam varējuši sagatavot atbildes uz visiem grozījumiem un, un uh, koordinēt visu ar taksud un citiem ģenerāla direktorātiem. Tāpēc priekšsēdētāja kungs komisijas sniegs sīkāku informāciju par šiem te grozījumiem, ko es tikko pieminēju. To mēs iesniegsim rakstiski. Pagaidām tas ir viss, kas man ir sakāms. Vēlreiz paldies par priekšlikumiem. Ja, es domāju, ka tie iet ļoti pareizā virzienā. Komisija par to ļoti priecājas. Paldies. Paldies, Galīnski kungs ja, ja jūs to iesniegsiet rakstiski, tas diez vai palīdzēs, jo mēs balsosim jau rīt. Tātad iespēja ir zaudēta, tā kā jums būs vienkārši jāuzticās tam, ko es esmu iekļāvis kā ieteikumus. Bārkas kunga jautājums par pirmo un trešo grozījumu, kas ir Savisāras kundzes grozījums un ko Fosteres kundze arī teica, jau daļai atbild uz šo jautājumu, jo patiešām ir nopietna problēma ar pārobežu auto noziedzību, jo automašīnu nozoga vienā valstī, nosūta uz otru, pārdod un pāreģistrē. Šie grozījumi uzsver šo problēmu, tomēr pirmais un trešais grozījums neuzspiež dalību valstīm rīkoties, bet Tie tikai atgādina dalību valstīm, ka mums ir jāgarantē, lai zaktu transporta līdzekļu reģistrācija ar viltotiem reģistrācijas dokumentiem tiktu izskausta. Tas vienkārši mēs konstatējam acīm redzamo. Es domāju, ka mēs varam izteikt šādu apgalvojumu, jo šī problēma ir ļoti liela. Un trešais grozījums Nē, tas nav trešais, tas ir piektais grozījums. Turpina to pašu filozofiju, aicina komisiju uzlabot drošību, harmonizējot certifikātus, lai samazinātu risku, ka varētu reģistrēt zaktus transporta līdzekļus ar viltotiem dokumentiem. Tas ir drīzāk kā lūgums nekā noteikums, un tāpēc es it kā esmu gatavs tos atbalstīt. Kā jūs zinat, balsojums notiks rīt. Mēs balsojums IMCO komitejā ir paredzēts jūnijā. Paldies visiem ēnu referentiem. Paldies arī par komentāriem. Un tad mēs virzīsim tālāk uz IMCO, un tad viņi apkopos visus viedokļus no citām komitejām, tad viņi strādās ziņojumu. Paldies! Mēs esam ātri izskatījuši pirmos divus darba kārtības punktus, un tagad mums ir neliela problēma, jo nākamais ir paredzēts tikai pēc stundas. Varbūt mēs varētu paņemt kafijas pauzi un atgriezties puspiecos. Komisija, vai jūs varat uzaicināt savu pārstāvi uz puspieciem? Ā, viņš. Tad iedzersim kafiju. Tātad pulkstens četros. Labi, 4.15 sagaidīsim ēnu referentus. Tātad pauze līdz 4.15. Paldies!

Okay, kolēģis. Cienījamie kolēģi, atkal atsāksim sanāksmi. Nākamais darba kārtības punkts ir reģistrācijas ierīces autotransportā. Tikālas kundze ir referente, apskatīsim grozējumus. Un ticiet man, mums jāizskata ļoti daudzi grozījumi. Lūdzu, vārds jums. Mulțumesc, domnule președinte. Vreau să încep prin a mulțumi. Paldies, priekšsēdētāji! Iesākumā gribu pateikties visiem kolēģiem, kas iesniedz grozījumus. Gribu pateikties arī visai mūsu komitejas komandai, visiem ierēģiem un konsultantiem par lielu atbalstu. Vēl gribu pateikties Eiropas komisijai par lielisko sadarbību, kas mums izveidojās eh, šī ziņojuma tapšanas laikā. Kopumā esam saņēmuši apmēram 340 grozījumus. Manuprāt, lielais vairums šo grozījumu uzlabo sākotnējo tekstu. Un tādēļ tos vajadzētu izskatīt ļoti, ļoti uzmanīgi. Lielākā daļa grozījumu ir ļoti noderīgi. Šodien pastāstīšu par dažiem no tiem. Ir grozījumi, kas attiecas uz to, kam ir jālieto tahogrāfi. Ir arī tādi grozījumi, kuros kolēģi, diemžēl, ir sajaukuši, kāds ir šī ziņojuma tapšanas mērķis un kā, kāda ir regulas darbības joma. Un šie grozījumi tā tad būtu labāk jāšķiro. Vēl ir tāda grozījuma grupa, kurā tiek prasīts lietot tahogrāfus pilnīgi visos transporta līdzekļos. Ir arī citi grozījumi, piemēram, Groša kunga grozījums, kurā tiek prasīts, lai div, līdz 2020. gadam visi transporta līdzekļi, kas nodrošina starptautiskos pārvadājumus, tiktu aprīkoti ar jaunās paudzes tahogrāfiem, tātad ar digitālajiem tahogrāfiem. Paksas kungs ir ierosinājis grozījumu, kurā viņš aicina svītrot to iespēju, kas dalību valstīm ir šobrīd, proti ieviest tahogrāfus valsts iekšējos pārvadājumos. Ir citi grozījumi, kuros izteikta prasība palielināt izņēmumu sarakstu. Nu, runa ir par tādiem izņēmumiem, kas attiecas uz transporta līdzekļiem, kas veic pārvadājumus līdz 500 kilometriem starp dažādiem uzņēmumiem. Tādā gadījumā, ja šofera uzdevums nav tikai šofera uzdevums vien. Ja viņš pārvadā kaut kādas īpašas ierīces no vienas vietas uz citu. Kā jau es teicu, kopējais grozījums kāds ir ļoti liels, un mums vajadzētu tos analizēt divējādā veidā. Pirmkārt, salīdzinot ar šī te ziņojuma aptvērumu, un otrkārt, runājot par dažādiem izņēmumiem. Ja mēs runājam par jauniem jaunās paaudzes tahogrāfiem, viedu tahogrāfiem, kas ir digitālie tahogrāfi, tad uz tiem attiecas ļoti daudz grozījumu. Vairāki kolēģi ierosina protokolus, kuri atspoguļo dažādos tahogrāfu datus, publiskotu. Bez tam ir vairāki grozījumi, kas attiecas uz transporta līdzekļu atrašanās vietas reģistrēšanu. Šeit es ierosinu kompromisu. Kompromiss ir tāds. Vietas Piereģistrēšana notiek katra pārvadājuma sākumā un beigās, un nevis daudzos punktos pa vidu. Bez tām esmu saņēmusi daudz tādus grozījumus, kuros tiek prasīts, lai piesaiste GNSS sistēmā tiktu izmantota tikai bezmaksas veidā, tā lai pārvadājumu uzņēmumiem nebūtu papildus izmaksas līdz ar jauno tahogrāfu izmantošanu. Daži kolēģi ierosina tālsaziņas līdzekļus ieviest 24, 36 un 48 mēnešu termiņos. Mums bija ļoti noderīga tikšanās ar ēnu referentiem. Šīs tikšanās laikā mēs sapratām, ka ir nepieciešams tāds kompromiss, kas ļautu Eiropas komisijai publicēt tehniskos aprakstus divu gadu laikā. Un tiklīdz šie tehniskie apraksti būs publicēti, tad transporta uzņēmumiem būtu jādod divi gadi jauno iekārtu uzstādīšanai. Tātad kopumā kopš regulas pieņemšanas būtu nepieciešami četri gadi tās pilnai īstenošanai. Bet sektoram vajadzētu ļaut divu gadu laikā uzstādīt vēlamos tahogrāfus no tā brīža, kad būs tapusi regula, kad tā būs spājusies, stājusies spēkā. Vēl gribētu kaut ko atzīmēt. Ir vairāki grozījumi, kas attiecas uz laika ierakstiem tahogrāfos. Šeit es runāju par definīciju sadaļu, uz kuru ir attiecināti vairāki grozījumi. Grozījumi attiecas, piemēram, uz darba dienas garumu un tā ierakstu tahogrāfā. Priekšsēdētāji, gribētu visiem kolēģiem izdalīt uh, rakstisku dokumentu, kurā runa ir par Eiropas Savienības tiesas nolēmumu attiecībā uz dienas darba laiku šoferiem. Es ceru, ka šī papildus informācija palīdzēs izvairīties no pārpratumiem. Es domāju, ka mums ir jāsako Eiropas Savienības tiesas nolēmumam pār darba dienas garumu. Tālāk. Uzskatu, ka ir ļoti būtiski izmantot arī dažādus ārējos mehānismus Nu, piemēram, tahogrāfa protokols būtu jāpublisko tādēļ, lai būtu caurskatāma konkurence šajā sektorā, lai netiktu ļaunprātīgi izmantota tahogrāfu informācija. Eiropas parlamentam ļoti svarīgi izsvērt sekojošo kontrolas iestādēm ir jāveic kontrolas, un lai kontrolas būtu pietiekami efektīvas, tad jaunie digitālie tahogrāfi ir jāspēj nolasīt no attāluma. Dalību valstīm ir jāizglīto un jāsertificē šie kontrolieri, kuru uzdevums ir kontrolēt ceļu satiksmi jā, un arī jākontrolē tas, vai tiek ievērotas dažādās sociālās normas. Komisijas piedāvātajā tekstā šis pienākums ir tāds kā fakultatīvs, tas nav obligāts dalību valstīm. Dalību valstis var iegādāties jaunās paaudzes iekārtas, bet tas nav obligāti. Protams, neviens nevar uzspiest privātiem uzņēmumiem uzreiz iegādāties šos te jaunos tahogrāfus, ja kontrols iestādes nespēja kontrolēt šo, šīs iekārtas. Mums ir bijušas tikšanās ar dažādu regulātoru pārstāvjiem no dalību valstīm, tāpat arī tikāmies ar transporta līdzekļu asociācijām. Diemžēl šķiet, ka transporta līdzekļu kontroli joprojām dalību valstīs ir ļoti atšķirīga. Ir daudz kontrols pasākumi, kurus nevar attiecināt uz jaunās paudzes tahogrāfiem, kas ir pieejami šobrīd. Ir nepieciešams izglītot un certificēt kontrols iestāžu dalībniekus, darbiniekus, tā lai viņi varētu pilnībā uzņemties jaunās paudzes tahogrāfu informācijas analīzi. Mēs ļoti labi zinām, kādas ir situācija Eiropas Savienībā. Tā ir ļoti, ļoti atšķirīga dažādās dalību valstīs. Ir tādas dalību valstis, kurās varētu vertikālā veidā integrēt gan transporta uzņēmums, gan arī darbnīcas, bet ir tādas dalību valsts, kurās ir pilnīgi nodalītas nodalīti šie sektori, tātad darbnīcas un transporta pakalpojumu piedāvātāji. Ir daži grozījumi, kas eh, vēlas ieviest stingrākus kritērijus darbnīcām. Par šo sektoru nodalīšanu mums vēl ir jārunā ar ēnu referentiem un jāatrod tā, tāda pieeja, kas būtu pieejama visiem. Tālāk īsi par viedkarti, kas varētu tikt savienota ar autovadītāju apliecību. Proti, tas būtu viens dokuments, piesaistīts dokuments. Funkcijas būtu apvienotas. Tik veikts ietekmes novērtējums šajā jautājumā, to veids Eiropas komisija. Bet netika ņemtas vērā jaunākās informātiskās sistēmas Ļoti bieži par vadītāju apliecībām atbilst iekšlietu ministrijas, bet par viedkartēm, kas tiek piešķirtas pārvadātājiem, atbild transporta ministrija. Es zinu, cik ļoti grūti būtu apvienot šīs funkcijas. Nebūs viegli pārliecināt šīs dažādās struktūras sadarboties, taču, manuprāt, no tehniskā viedokļa tas būtu iespējams. Tādēļ nevajadzētu pilnībā atteikties no šīs apvienošanas iespējas. Vajadzētu aicināt Eiropas komisiju vēlāk nākt klajā ar jaunu priekšlikumu, pamatojoties uz jaunu ietekmes novērtējumu, kurā tiktu izvērtētas visas izmaksas šādai te apvienošanai mēs izstrādāsim kompromisu grozījumu, kurā tiks iekļauti dažādi Mm, aspektu, kas būtu jāpēta šajā jaunajā ietekmes novērtējumā, tātad par vadītāju kartes funkciju apvienošanu ar vadītāju apliecību. Ir vēl vesela grupa grozījumu, kas attiecas uz nepiereģistrēto darba laiku, kā tas būtu, kā vispār būtu jāklasificē šoferu darbs eh, vad, vadīšanas laiks, atpūtas laiks, pauzes un tā tālāk. Mēs kopā ar kolēģiem mēģināsim formulēt kompromisa grozījumus, kas cerams būs pieņemami pēc iespējas plašākam deputātu lokam. Jaunās paudzes tahogrāfu ieviešana, digitālo tahogrāfu ieviešana ir ļoti svarīga, lai mēs vairot drošību uz mūsu ceļiem. Taču modernizācija nedrīkst tikt ieviesta par jebkādu cenu. Ja mēs piespiedīsim transportu uzņēmumiem ieviest šo ļoti moderno aprīkojumu, tad arī kontrolas iestādēm ir jāstrādā ar līdzīgām ierīcēm. Kontrolas aparātiem ir jābūt tādā pašā līmenī, kādi ir pārvadātājiem. Un pirms es beidzu, gribu pieminēt vēl dažus grozījumus, kas attiec uz smago transporta līdzekļu kontrolas aprīkojumu, kā jaunās paaudzes tahogrāfi varētu tikt uzstādīti vecākos automobiļos. Ir daži grozījumi, kas prasa pilnīgi visās automašīnās, kas pārvadā preces, un pasažierus. Ir citi deputāti, kuriem ir cits viedoklis. Tie saka, ka sociālie tiesību akti jāizstrādā tā, lai tiktu uzstādīti šie te jaunās paudzes tahogrāfi kaut kādā laika posmā, nevis uzreiz, bet kaut kādā termiņā. Mēs, protams, par to runāsim vēl ar ēnu referentiem. Uh, lai varētu izstrādāt kopīgu priekšlikumu. Ar to arī beigšu ievadvārdus priekšsēdētāji. Protams, ar lielu interesi uzklausīšu kolēģu komentārus, jau iepriekš pasakos ēnu referentiem un komitejas sekretariātam par palīdzību. Paldies! Thank you very much. Paldies! Tagad Higinsa kungs no Tautas partijas. Paldies, prieksēdētāji! Es domāju, ka referentes kundze sniegus ļoti pamatīgu analīzi par šo projektu. Mums jau bijušas divas ēnu referentu sanāksmes, vēl divas ir paredzētas. Es gribētu pateikties viņai par to, kā viņa ir veikusi šo uzdevumu un arī par centieniem panākt maksimāli daudz kompromisu par neatrisinātajiem un sarežģītajiem jautājumiem. Es varu teikt, ka patiešām viņa darbojās lieliski. Viņa pieminēja darbības jomu. Tas ir ļoti svarīgs jautājums. Daži, daži deputāti gribētu, lai mūsu komerces transporta līdzekļi būtu ietverti neatkarīgi no lieluma un masas. To es nevarētu atbalstīt, jo ir jābūt izņēmumiem. Nav jēgas vēl, vēl papildu administratīvajām izmaksām. Tas dod tikai praktiskas izmaksas. Es domāju, ka šiem pasākumiem jābūt īstenojumiem. Tas ir viens no neatrisinātiem jautājumiem. Un vēl ir domstarpības par attālumu. Tas ir neatrisināts jautājums. Daži grib 50, citi grib 100, citi 150 km, citi grib 250 km. Es saprotu ceļu satiksmes drošības uh, apsvērumus, ka jāietur 50 km attālums, un tas nozīmē, ka mums ir jāapvieno arī attālums ar darbības jomu, un tad mums ir jāpaskatās, uz kuriem transporta līdzekļiem var attriecināt 13. pāntu regulā, un arī attiecīgais kompromiss, kas tiek ierosināts, ir tāds, ka būtu loģiski, ja būtu 100 km attālums. Un ir arī liela vienprātība, ka darbinieki ir kārtīgi jāapmāca un jebkurās sarunās ar padomi mums uz to vajadzētu uzstāt. Jo arī šoferiem ir jātiek galā ar ļoti sarežģītu sistēmu, bet tāpat laikā viņi nav apmācīti. Runājot par aprīkojumu, es uzskatu, ka dalību valstīm ir jābūt pienākumam nodrošināt šīs ierīces. Mēs nedrīkstam uzspiest pārvadātājiem dārgas iekārtas, un, un ja mēs, mums ir jāuzliek tādi paši pienākumi arī dalību valstīm. Un dalību valstīm ir vajadzīgi attiecīgie darbinieki un ir vajadzīgs attiecīgās iekārtas. Referente runāja arī par autovadītāju apliecībām un tahogrāfa kartēm. Mēs esam panākuši vienošanos, ir jāveic arī ietekmes novērtējums, lai noskaidrotu, vai tas praktiski īstenojams, pirms mēs ieviešam šādas kartes. Jānoskaidro, ko mēra tahogrāfs, uh, šeit ir ļoti dažādas domstarpības, un mēs runājam par ātrumu, svaru un tā tālāk. Vai ir jānoskaidro, ka tikai svarīgākā informācija ir jāreģistrē. Par diskusijas par to notiek, cerams, ka mēs panāksim kompromisu. Un arī referentes kundze mēs runājam, kas ir darba periods. Mēs arī atsaucāmies uz 99. gada 94. gada tiesas spriedumu. Nevajadzētu meklēt jaunu definīciju, jo mums jau ir laba definīcija, ko piedāvā Eiropas kopienu tiesa. Darbs turpinās, mēs nonāksim pie rezultātiem, un es domāju, ka referente ļoti labi darbojas. Paldies! Paldies, Benīna kungs! Thank you. This is a... Paldies, šie kopīgi centieni Mums ar kolēģi mums nav pārāk daudz problēmu jautājumu. Es, protams, gribētu sveikt referenti. Galvenais jautājums ir saskaņot darba periodu ar kontrolas periodu, un tāpat kā iepriekšējais runātājs teica, mums ir ļoti grūti pateikt, kā varētu panākt kompromisu. Mēs noteikti centīsimies, bet kā tas ir pašreiz tekstā, mēs to interpretējam, ka tas ir atpūtas periods, kas ir apmaksāts, kad mana sieva dodas uz darbu eh, valsts veselības dienestā, viņai, viņai arī maksā par to, ko viņa, to laiku, kad viņa atpūšas jo savādāk citi risinājumi būtu bīstami un varētu rasties problēmas, ja, teiksim, samazinās uh, braukšanas stundas un palielinās, pagarinās darba laiks un pēkšņi atpūtas laiks ietilpst uh, braukšanas laikā. Otrā joma ir cehi, darbnīcas. Daudzi uzskata, ka tās dalībvalstis, kur ir transporta uzņēmumi, ir izveidojuši eh, arī darbnīcas, Mēs runājam par izņēmumiem, vai tie ir 50 km, 100 km vai 150 km. Tas attiecās uz tām organizācijām, kur uh, transports nav viņu galvenā uzņēmē darbības joma. Mēs uzskatām, ka maksimumam jābūt 150 km, km to mēs atbalstītu par autovadītāja apliecības un braukšanas kartes integrēšanu, jā. Mēs gribētu redzēt ietekmes novērtējumu un pilnīgu ietekmes novērtējumu, bet mums ir samērā lielas šaubas par šo priekšlikumu, jo īpaši Lielbritānijā, kur mēs izmantojam autovadītāju apliecību kā galveno identifikācijas līdzekli. Mums ir šaubas, ka to varētu izmantot braukšanas kartes vietā. Visbeidzot, periods, kad nenotiek darbība. Mēs gribam nodrošināt, lai to joprojām uzskata par atpūtas periodu. Un visbeidzot, mūs satrauc arī jaunās situācijas īstenošana visās dalību valstīs, lai mēs visur darbotos vienādi, lai visur būtu vienāds spēles noteikumi. Paldies! Paldies, Liktenbergas kundze no zaļajiem! Paldies! Paldies arī referentei par viņas sakotnējo darbu. par arī iespējamajiem kompromisiem un par viņas prezentāciju. Man ir daži jautājumi, kas ir radušies. Viens ir par inspekciju iekārtām un tehniskajiem jauninājumiem šajā jomā. Mums ir vajadzīga kaut kāda tehniska klauzula par to, kādi jauninājumi uh, būs un kāds būs tehnikas progress, lai tas ietekmētu arī inspekcijas dalību valstīs. Tāpēc es gribētu zināt ne tikai, cik ir dažādi inspekcijas iekārtu veidi, bet arī, protams, ir dažādas atšķirības starp šīm iekārtām, bet mēs gribam zināt arī, kur, kādā virzienā notiek tehnikas attīstība. Es arī nezinu, un atbildes, ko esmu saņēmusi, ir samērā pretrunīgs, tāpēc šeit man ir vajadzīgi paskaidrojumi. Ir divas dažādas idejas par autovadītāju apliecībām un autovadītāju kartēm, ka to mēs gribam apvienot. Ir arī praktisks pamatojums tam. Kā jau es teicu, viens ir inspekcijas Inspekcijas neveic viena un tā pati ministrija, dažreiz to veic iekšlietu ministrija, citās vietās satiksmes ministrija. Tātad daudzās valstīs to neveic viena un tā pati e, ministrija. Tā rezultātā ir divi veidi, un tāpēc ir vajadzīgi grozījumi arī valstu tiesību aktos. Un ja mēs gribam apvienot abus dokumentus, Mums ir jānosaka, kādi varētu rasties juridiskie šķēršļi katrā dalību valstī. Arī eh, aprīkojuma uzstādīšana ar atpakaļējošu datumu, eh, tas pār notiek arvien biežāk, aprīkojuma uzstādīšana pēc tam. Tā kā kopš mēs strādājam pie šī jautājuma. Jau divi lietošanas posmi ir beigušies, un es domāju, ka uh, viss nenotiek tik ātri, cik vajadzētu. Un to arī ļoti grūti īstenot. Un šeit vajadzētu veikt modernizāciju pēc tam par rācijām. Mums ir definīcija. Ir priekšlikums 200 km. Mums tas vēl būtu jāpapēta. jo dažās dalību valstīs 200 km visas valsts garumā. Dažas dalību valstis neuzņem inspekcijas pietiekami nopietni, un tā ir samērā liela problēma. Vēl divi komentāri - ātrums un svars. Vai mēs iekļaujam šos faktorus? Tas ir svarīgi ļoti konkrēta iemesla dēļ. Ir dažādas transporta līdzekļu kategorijas, un dažā, tam dažā, ir dažādas riska grupas un kad šie transporta līdzekļi bremzē, situācija ir atšķirīga. Piemēram, ja viņiem ir krāva, kas nav nostiprināta. Es nedomāju, ka mēs varam paļauties tikai uz svāru. Ir ļoti dažādi riska faktori atkarībā no situācijas, atkarīgā no bremzēšanas un vai kravas ir nostiprinātas, var rasties ļoti nopietnas problēmas. Dažreiz varbūt pats transporta līdzeklis nav smags, bet tas var ļoti smagu kravu, un tas arī var atstāt iespaidu. Tātad mums ir vēl jāizpēda šīs kategorijas. Un mēs nedrīkstam to attiecināt tikai uz smagākajiem transporta līdzekļiem, un otrkārt ir jāiekļauj jautājumi par svaru un ātrumu. Ja mēs runājam par ceļu satiksmes drošību, tie ir svarīgākie faktori. Ja mēs gribam pievienot vēl kaut ko, piemēram, nenostiprinātu kravu, tas vienkārši palielina risku. Tātad neliela grozījuma var atstāt ļoti lielu iespaidu. Un acīm redzot, daudz dalību valstis to negrib. Arī mana dalība valsts, mana dalība valsts to grib. Jo noteikti daudz ceļu satiksmes negadījumu, ir ļoti daudz nedrošu transporta līdzekļu, kas ir uz ceļiem, jo īpaši ja mēs runājam par dažām dalību valstīm, kur ir ļoti daudz transportu uz ceļiem. Tas ir jāņem vērā. Paldies! Well, thank you, Chairman. Um... Paldies, priekšsēdētāja kungs. Ir ārkārtīgi daudz grozījumu un uh, es uh, nedomāju iziet caur tiem visiem, varbūt uh, pieskarties pāris vispārīgi, vispārīgos komentāros. Es vēlētos it kā atkārtot to, kas šeit jau izskanēja par grozījumiem, un arī Higinsa teiktais, jo, piemēram, īrijai un apvienotajai karalī, karalistei ir kopīga sistēma. Un e, tādējādi mēs, protams, abas salas nevēlamies no tā atteikties. Mums ir tā saucamies kontrolas vietas, un ja dalība valsts vēlas kalibrēt jau kādā veidā, šīs sistēmas, e, lai kā to nosaka vietējā likumdošana, tad dalība valsts var to darīt bet eh, šeit es vēlētos runāt par grozījumiem, kur runa iet par šās direktīvas aptvērumu. Un patiesībā tas ir nedaudz bažas izraisoši. Ir tādi grozījumi, kuros runa iet par privātumu jautājumiem, un vairāk no grozījumiem, piemēram, uzraudzības gadījumos, eh, aptālās uzraudzīšanas gadījumos, uh, jo šobrīd izskatās, ka šāda attālā uzraudzīšana to neatļauj Eiropas datu uzraudzības iestāde. Un e, es nezinu, ko tad šie grozījumi vēlas sasniegt, ja jau tas Eiropas likumdošanā nav paredzēts. Runājot par deleģētajiem aktiem. Jau sākotnējā diskusijā mēs runājām par izpildus aktiem un nevis deleģētajiem, runājot par stundām. Uh, Šeit jau Higgins kungs teica to pašu, ko es vēlētos uzsvērt. Patiesībā šis jautājums ir ļoti, ļoti sarežģīts, un mūsu komitejai būs ārkārtīgi sarežģīti vispār sākt runāt par šo jautājumu. Ko tad nozīmē braukšanas stundas? Mums ir jābūt uzmanīgiem, ko mēs kā komiteja darām un pie kā strādājam. Patiesībā būtiskākais ir tāds, ka ja dalība valstis uh, izpildītu un īstenotu tos likumdošanas aktus, ko tām vajadzētu īstenot, tātad te jau tas, kas ir likumos paredzēts, ja tas tiktu īstenots reālajā dzīvē, tad mums vesela virkni grozījumu nemaz nebūtu vajadzīgi. Digitālie tahogrāfi. Teorētiski tas izklausās lieliski, bet paraudzīsimies, cik tas izmaksās mazajiem uzņēmumiem un cik tas būs dārgi. Protams, ka lielākā daļa ceļu pārvadātāju kompānija ir maziņas un lielo ir ļoti maz. Protams, ka izmaksas būs lielas, un jā, mēs eh, vēlamies, lai varētu izmantot arī satelīta sistēmas, tā tam būtu jābūt. Vēl bez tam atcerēsimies, ka tahogrāfs ir domāts, lai pierakstītu um, vadīšanas laiku. Tahogrāfs ir tikai un vienīgi braukšanas laika pierakstītājs, un neuzliksim tahogrāfam citas, citus pienākumus. Uh, Pāri pieprasītajiem dokumentiem mēs, piemēram, neatbalstam to, ka vajadzētu šos dokumentus apvienot, jo dažādās dalību valstīs ir dažādi dokumenti, kur ir saistīti ar gan personu identitāti, gan arī citiem. Un, protams, ka dokumenti, kur ir nepieciešami darbam, tad šādi dokumenti bieži vien atšķirās no tiem, kuri nepieciešami privātās dzīves realizēšanai. Un, ja šie dokumenti cilvēkam tiek atņem, tad, eh, ak, Dievs, cilvēkam nebūs varbūt iespēja aizvest bērnus uz skolu vai vispār līdzīgi. Mēs neuzskatām, ka tas būtu vajadzīgi. Runājot par kilometrāžu, es uzskatu, ka 150 vajadzētu būt maksimālajam, 150 jūdzēm vajadzētu būt maksimālajam maksimālajai distancē. Tātad, vispārīgi runājot, referentē ir ļoti, stāv ļoti grūts uzdevums priekšā. Bet no otras puses, visi šie simti grozījumi, kas ir iesniegti, tas tikai visu sarežģīs. Atcerēsimies, kāds tad ir šo debašu galvenais nolūks. Ko mēs vēlamies panākt? Mēs vēlamies panākt labus drošības standartus vadītājiem, kuri labi vēlas paveikt un arī paveikt savu darbu un ir jāraugās, lai arī dalību valstīm būtu iespējas īstenot šos noteikumus. Un es ticu, ka lielākajā daļā dalību valstu viss darbojas veiksmīgi. Protams, kad ir arī varbūt eh, vēl nepilnības un tomēr. Es vēlētos eh, pamudināt referenti ļoti uzmanīgi paraudzīties uz aptvērumu aspektu. Jo jā, ir kā tāds tā kā vispārīgs skatījums un pieturēsimies pie tā un nesarežģīsim visu pārmēr daudz. Paldies! Prieksēdētājs, paldies, Baha kungs, lūdzu! Paldies, prieksēdētāja kungs! Arī es vēlētos pievienoties tiem, kuri pateicās referentai par lieliski paveikto darbu un arī par to, kas ir pabeigt, paveikts grozījumu sakarā. Jā, protams, tātad galvenais nolūks ir uzlabot patreiz uz ceļiem esošo situāciju un arī veicināt sadarbību starp iestādēm, kuras ir iesaistītas šajā darbā, un to visu referenti jau savos ievadvārdos teica. Taču patreizajā situācijā es uzskatu, ka mums nav pietiekam daudz pārbaužu, un to arī parāda dalību valstīs veiktās eh, pārbaudas. Uh, Patiesībā man nedaudz uztrauc šeit tas, ka netiek izpildīts kvotu apjoms. Mani nedaudz uztrauc arī tas, ka, ja mēs uzsāksim šīs attālās pārbaudas, tad standarta pārbaudas, pārbaudas uz vietas, it kā tiks nostumts mazliet malā, un, eh, manuprāt, tā varētu izvērsties par problēmu, runājot kaut vai, piemēram, par tehnisko efektivitāti, par, par tehniskām nepilnībām, kuras, protams, no tāluma noteikti nevar. Uh, Tātad manī bažas izraisa tas, ka šādas papildus, varbūt tehniskās pārbaudas arī tad tiks nostumtas malā. Cits moments, ko arī šeit vajadzētu pieminēt. Bet nesāksim varbūt diskusijas atkal šeit par paužu ilgumu, par atpūtas brīžu ilgumu, un tomēr es uzskatu, ka vajadzētu pieturēties pie eh, sava veida ietvara vieglajiem komerc transp pārvadājumu transporta līdzekļiem. Patiesībā ir tikpat kā neiespējami uz patreizējo brīdi kontrolēt braukšanas ilgumu un atpūtas brīža ilgumu. Vispārīgos vilcienos es piekrītu referents teiktajiem un arī tam, ko viņa ir izdarījusi. Vailas Sanders kundze, paldies, prieksēdētāja kungs! Arī es vēlētos pateikties Tikau kundzē par būtisko darba ap, apjomu, jo patiesībā šis eh, ziņojums un arī grozījumi un kolēģu ieguldījums ir ļoti, ļoti daudzpusīgs. Es uzskatu, ka mums vajadzētu pārskatīt vispār mūsu varbūt eh, skatu punktu uz šo jautājumu un vienoties par minimālo. Tātad es vēlētos pajautāt eh, pāris jautājumus. Pirmais mans jautājums būs saistīts eh, ar komisijas ideju par to, ka vajadzētu paplašināt eh, šo te izma, izņēmumu situāciju uz 100 kilometriem tahogrāfu gadījumā, un tomēr es uzskatu, ka patreizajā situācijā notiek būtiski pārkāpumi un krāpšanās ar tahogrāfiem, un tas pilnīgi noteikti ietekmē arī uh, Eh, drošību uz ceļiem. To mēs bieži novērojam manā valstī, Spānijā. Tas tiešām ietekmē drošību. Ir eh, pieņemts, eh, var, ir situācija tāda, ka cilvēks varbūt nobrauc 50 kg, pie, atvainojos kilometrus, un tad izslēdz tahogrāfu un tad brauc tālāk. Tas nozīmē, ka vadītājs patiesībā nobrauc daudz garāks ceļa gabals, ne, gabals nekā tahogrāfam to vajadzētu atļaut. Tātad mēs esam pret pagarināšanu, un eh, par to jau izskanēja arī debatēs par tahogrāfu neilietīgu izmantošanu. Es vēlētos tieši runāt par šo, kā ierobežot negodīgu izmantošanu. Uh, Mēs uzskatām, ka tas būs dārgi un tas nekādā ziņā nepanāks tā galveno nolūku, tā tad novērst tahogrāfu nelietīgu izmantošanu. Bratburns kungs. Paldies, priekšsēdētāja kungs. Es uzskatu, ka šeit ir vairāki aspekti, uz kuriem mēs balstījām mūsu skatījumu uz uh, grozījumiem un uz ziņojumu. Proporcionalitāte un elastība. Tā tad jau šobrīd ir izveidoti standarti, kas atrunā drošību uz ceļiem, un tomēr mums nevajadzētu uzlikt pārlieku augstas izmaksas transporta pārvadātājiem, jo gala beigās jau par to maksās klients. Nākamais par elastību. Tas pamat pamatos ir saistīts ar to, kādā veidā mēs uh, vēlamies vispār redzēt tahogrāfus izmantojam, kādā veidā tahogrāfu lietošana tiks eh, īstenota, un tie arī ir galvenie momenti, un eh, tie arī ir saistīti ar manas iesniegtajiem grozījumiem. Tātad šī te aptālā kontrola, es piekrītu visiem tiem runātājiem, kur, uz, eh, kur uzsvēra, ka mums vajadzētu būt pret aptālo kontroli, ne tikai pēc principa, bet arī tāpēc, ka tādā veidā izveidojusies tāda kā lielā brāļa realitātes šova situācija, ka viss visu laiku kaut ko uzraudzīs. Bet man galvenokārt nepatīk tas, ka neviens vismaz šajā priekšlikumā ne, nav konkrēti atrunājis, cik maksās šādu attālās kontrolas ierīču mm, palaišana tirgu un izmantošana. Un patiesībā, jā, kā jau es teicu, gala beigās jau maksās klients. Un visbeidzot par vadītāju apliecībām un par to, ka, kā tahogrāfi tiek izmantoti. Tas būs uh, saistīts ar privātumu jautājumu, jo vadītāja apliecības turētājam var būt dažādas kategorijas, un tās var būt uzrakstītas vienā un tajā pašā vadītāja apliecībā. Un es nezinu, vai būs godīgi pieprasīt vadītājam tādu kopīgu dokumentu, bet uh, Tas arī ir saistīts ar privātumu jautājumiem, un pret to es vēlētos iebilst. Un trešais moments ir saistīts ar īstenošanu. Personīgi es uzskatu, ka tam būtu jābūt dalību valstu kompetencē. Dalību valstīm jau ir zināms ieskats par to, kādā veidā šīs regulas netiek adekvāti īstenotas. E, tas jau nav tā, ka vieni noteikumi veiksmīgi darbojās varbūt visās dalību valstīs. Apvienotajā karalistē satiksmes drošības regula īstenošana ir veiksmīga, bet es patiešām nezinu, kādā veidā mēs varētu izveidot visu Eiropas īstenošanas sistēmu un kādā veidā tad mēs varam izveidot eh, pārrobežu īstenošanas uzraudzību sistēmu. Uh, Šobrīd jau ir ieviesta tā saucamā ātruma uzraudzības un parkošanās pārrobežu uzraudzība, bet ja mēs runājam par pārobežu regulu īstenošanu, tad tikai iedomāsimies vien, cik daudz papildus papīru vajadzēs aizpildīt ceļu policijas iecirkņiem, mm, inspektoriem, piemēram, kaut vai aizpildot eh, negadījumu formulārus un citi. Tātad es, es nedomāju, ka šeit mums vajadzētu izveidot visu Eiropas sistēmu, jo šeit mēs runājam tomēr par to, ka dalību valstis ir vislabāk kompetents tajā, kas notiek uz to ceļiem, un viņas arī vislabāk zina par, so, par sodu sistēmām, uh, kādas būtu jāpiemēro tam vai citam pārkāpumam. Un nevar izveidot tādu milzu spīdzināšanas sistēmu, kas tiks piemērot pilnīgi visiem. Nē, tam ir jābūt dalību valstu kompetencē. Un visbeidzot, es vēlētos tomēr pieskaties tādam vispārīgam jautājumam, kā lauku transports. Un šeit mēs runājam jau par attālumiem. Jo kaut vai pieņemsim um, mazos pārvadātājus, mazās pārvadātāju kompānijas, vai tie būtu autobusi, vai tās būtu nelielas smagās mašīnas, tātad atkal es nedomāju, ka viņu. Tātad šo pakalpojumu sniedzējiem papildus izmaksas izraisīs lielāku drošību uz mūsu ceļiem. Nē, tas tikai izraisīs lielāku birokrātisko slogu. Tātad tas būtu mans tāds pārskats vai viedoklis par grozījumiem un redzēsim, kā tad mēs balsosim. Groša kungs lūdzu. Paldies, prieksēdētāj kungs. Ja mēs eh, paraugamies tā vispārīgi uz to, kādā veidā notiek ceļu uzraudzība, tad 90%, protams, darbojās veiksmīgi, tātad ir tā saucamie godīgie vadītāji, un tikai 10% ir vairāk vai mazāk negodīgi. Un eh, es domāju, ka mums vajadzētu vērsties pret šiem desmit negodīgajiem procentiem un nevis piemērot drakoniskas drakoniskus pasākumus arī 90% godīgajiem. Tātad es uzskatu, ka mums vajadzētu tieši pretēji tam, ko Filips tikko teica, uh, Mums vajadzētu izveidot eh, tiešām visai Eiropas eh, transporta drošības eh, tādu kupoli, ja vēlaties. Protams, ka dalībvalstu līmenī paveiktais ir uzteicams, un tomēr, ja jūs dodaties uz citu valsti, jums ir jāzina, kāda noteikuma likuma darbojas šajā citā valstī. Un izskatās, ka šobrīd padome piekrīt Bradburna kunga teiktajam, ka katra dalībvalsts atbild pati par savas sētas sakārtošanu un tīrību, un diez vai Eiropas parlamentam to vajadzētu darīt. Bet parunāsim mazliet par kontrolēm, bet ne tikai, arī par transpozīciju, par iestrādāšanu. Ja vēl joprojām ir dalību valstis, kuras nevar adekvāti uzraudzīt analogo pirmās paudzes digitālo, digitālo tahogrāfu izmantošanu, tad kas tad notiks ar otrās paudzes digitālajiem tahogrāfiem? Mums ir jāraugās, kādā veidā tiek kontrolēta tahogrāfa dalību valstīs. Uh, Protams, ka to 10% vidū, kur regulāri vairāk vai mazāk pārkāpi noteikums, tad e, bieži vien tā tiešām ir transporta vadītāja kļūda. Un, piemēram, ir jau dati pieejami, ka eh, tad nebūs jau problēma pierādīt, ka vadītājs kaut ko ir tur ķibinājis ar tahogrāfu vai līdzīgi. Uh, Pieredze mums rāda, ka mums ir jārīkojās ātri, tāpēc es nevēlētos varbūt runāt par digitālajiem tahogrāfiem un par otrās paudzes digitālajiem tahogrāfiem un par tātad pirmās paudzes, otrās paudzes digitālajie tahogrāfi un analogie tahogrāfi. Es domāju, ka tas Eiropas transportam nenāks par labu, un vēl jau mazāk tas nāks par labu transporta drošībai. Tāpēc es nācu klajā ar priekšlikumu, ka piemēram, mums vajadzētu izmantot eh, pēc iespējas modernākas tehnoloģijas un par eh, sava veida laika termiņu mēs varētu nospraust 20. gadu. Tātad, eh, ja mēs raugāmies pēc varbūt 5-6 gadiem, un 20. gadā visiem būtu digitālai tahogrāfi, tad mums ir jānos, jānosprauž konkrēti termiņi. Droši vien, Simpson kungs, jūs jau atceraties, kad mēs uh, runājām par likumdošanu, ka tahogrāfu vajadzētu tikai iestrādāt visos transporta līdzekļos, arī toreiz bija karstas debatas. Varbūt darīsim tā. Sniegsim komisijai iespēju pagarināt šo termiņu, lai mēs atkal nenonāktu situācijā, kurā es to varbūt te formulēju tādajādi, ka mums nebūs vairāk ko darīt. Tehnoloģiskā attīstība ir sava veida visas sākums, un mums ir jābūt daudz elastīgākiem. Runājot par tahogrāfiem, ir svarīgi, lai dažādām, dažādiem uzņēmumiem arī būtu savs sakāmais, un viņiem vajadzētu izmantot arī citas iespējas, jo modernās tehnoloģijas un moderna pārvaldība ļauj jau redzēt, kādā veidā pārvietojās preces un kādā veidā pārvietojās automašīnas. Tas jau šobrīd notiek. Un visbeidzot, es pats nāku no, no robežu reģiona. Un eh, jā, tas, ka daudz kas ir dalību valstu pārvaldībā, es, eh, piemēram, pārvietojoties 20 kilo, kilometrus esmu izbraucis cauri trīs valstīm, un tad es atgriežos Beļģijā, un tad man ir jāieslēdz tahogrāfs, bet, piemēram, Vācijā man nav jā, tas jādara, bet toties e, Vācijā man var uzlikt sodu, ka man tāda šāda tahogrāfa nav. Tātad, ja mēs vēlamies e, padarīt satiksmi drošu profesionāliem transporta pārvadājumu nodrošinātājiem, tad e, mēs runājam šeit par 150 kilometriem. Kāds, kāda tam ir nozīme, kāds tam ir nolūks? Ko jūs vēlētos pateikt, ko, ko man darīt desmit kilometri Nīderlandē varbūt būs savādāk nekā kaut kur citur? Patiesībā šobrīd eh, robežas ir kļuvušas tādas kā neskaidras. Ja mēs vēlamies izveidot visu Eiropas transporta telpu, tad mums vajag atteikties no, šādam, no šāda robežu idejas. Nu, nākamais mums jau par mērķi ir jāizvirza tas, ka ir jābūt drošiem pa, eh, transporta pārvadātājiem. Šeit jau runa gāja par 3,5 tonnām, un tomēr eh, mēs eh, runājām arī par šo 3,5 tonu iestrādāšanu tekstā. Man patiesībā nav problēmas, bet es tikai vēlētos pajautāt, kāpēc. Es uzskatu, ka ir jābūt visspēcīgākajiem noteikumiem tieši 3,5 tonu transportlīdzekļiem, jo visvairāk un vissmagākie negadījumi notiek tieši ar viegliem transportlīdzekļiem zem 3,5 ton, tonnām. Un es uzskatu, ka mums vajadzētu runāt par sociālajiem aspektiem, sarunās iesaistīt arī citus darba tirgus dalībniekus. Ja mēs vēlamies šos noteikumus paturēt 3,5 e, tonu robežās, tad es domāju, mums ir šiem jautājumam jāpievērš daudz plašāka uzmanība. Mums ir skaidri jānosaka, ko tad mēs vēlamies, jo mēs vēlamies iegūt gan drošību, gan palielināt arī transporta pārvadātāju uzņēmumu efektivitāti. Es vēlētos pateikties Tikau kundzē, jo jūs esat veikusi vienkārši lielisku darbu, un es esmu pilnīgi pārliecināts, ka mums izdosies vienoties par kompromisiem. Paldies, priekšsēdētājs. Nākamais runātājs ir Kadraukungs. Es vēlētos sākt ar to, ka es pateiktos uh, referentei par viņas veikto. Es esmu pilnīgi pārliecināts, ka mums izdosies uh, panākt vienošanos par ļoti labu galīgo tekstu redakciju. Mana politiskā grupa ir pārliecināta, ka pakāpeniskai transporta jomas sakārtošanai ir jāiet roku rokā arī ar sociālo jautājumu risināšanu un ka visiem ir jābūt vienādiem spēles noteikumiem. Pirmais patreizējā jaunāko tehnoloģiju izmantošana ir nepie, nepieciešama, un runājot par digitālajiem tehogrāfiem, tad tos, protams, vajadzētu izmantot daudz plašāk, un es nesaprotu, kāpēc mēs to nevaram darīt un arī nedaram. Tagad vairāk aspekti. Vispirmām kārtām komunikācija un arī attālā uzraudzība. Nākotnē kontrolētāji un inspektori viņiem tātad ir jā. Ja aptur. Um, es uzskatu, ka šīs te attālās kontro, kontrolas varbūt pluss ir tāds, ka uh, kontrolas varēs notikt transporta līdzeklim pārvietojoties un nebūs vairs tas jāaptur un tad uh, tiks zaudēts dārgais laiks un dārgais laiks. Es uh, nezinu, vai vajadzētu varbūt tikai un vienīgi raudzīties, vai tahogrāfs tiek adekvāti izmantots. Varbūt, ka mēs varam doties solīt tālāk un runāt par darba laikiem, par atpūtas laikiem, par vadības momentiem. Un cits moments ir iespēja ar satelīta palīdzību izsekot transporta līdzekļu pārvietošanos, un to varbūt vajadzētu saslēgt kopā ar digitālajiem tahogrāfiem. Un runa neiet tikai par braukšanas un atpūtas laikiem, bet arī par kabatāžu. Un ja mēs vēlamies reģistrēt ne tikai darba sākšanas un beigu brīdi, ja mēs vēlamies varbūt tā mazliet plašāk paraudzīties uz to, kas notiek darba dienas laikā, tad mums vajadzētu pārskatīt vai vismaz mm, paraudzīties uz kabotāžas noteikumiem. Un cits moments ir transporta pārvadātāju atbildība krāpnie, krāpšanās gadījumos. Jo ir jābūt skaidriem noteikumiem, ka, piemēram, transporta pārvadātājs, transporta pārvadātāja uzņēmums ir atbildīgs par pārkāpumiem un nevis uh, transporta līdzekļu vadītājs. Ir liberālie spēki, kur vēlas to visu atšķaidīt, bet man tas nav pieņemams. Un visbeidzot, par aptvērumu. Es uzskatu, ka ar nelieliem mums vajadzētu pēc iespējas mazāk pieskarties un iekļaut šeit izņēmumus. 50 km ir daudzās valstīs jau samērā ievērojams attālums. Nerunājot nemaz par 150 km, manuprāt, 150 vispār aizmirstam. Un eh, visbeidzot, eh, Grolškungs jau to minēja, ko mēs darīsim, eh, ko darīt ar 3 līdz 3,5 tonnām smagajiem transporta līdzekļiem. Tikau kundze jau zina, ka es vēlos e, tajā iekļaut pilnīgi visus komerc pārvadātāju tipus, arī tos, kas sver līdz 3,5 tonnām. Protams, ka ne šajā regulā mēs to varēsim izdarīt, bet tomēr kaut kur jau mums ir jāsāk, un jo ātrāk mēs to izdarīsim, jo iespējams labāk. Un es vēlētos uzdot jautājumu komisijai, ka jā, mums vajadzētu to iekļaut arī citos likumdošanas aktos. Konomicas kungs no komisijas, lūdzu. Thank you, Mr. Chairman, and thanks very much, uh, Mrs. Tikau. Paldies, priekšsādātāja kūls, paldies arī Tikau kundzei un paldies arī komentētājiem. Bija ļoti interesanta diskusija, kas mums palīdzēs noslēgt šo labo darbu, ko mēs veicam kopā jo patiešām grozījumu skaits ir iespaidīgs - vairāk nekā 300. Man tas skaidri norāda, ka komiteja ļoti labi zina, kas ir tahogrāfs, un tas spēlē lomu daudzās jomās arī nodrošinot taisnīgu, godīgu konkurenci. Daži aspekti var izskatīties kā administratīvā nasta, un pat tiešām, ja pietrūks daži elementu, savukārt pietrūks taisnīgas konkurences ceļu satiksmes drūvarīga, jo arī mēs piemērojam sociālos darba noteikumus, ir ļoti svarīgi ievērot sociālās tiesības šajā sektorā. No otras puses ir arī jauni elementi komunikācijas sasaist ar gaises, un tas pārsniedz jau šo te darbības jomu, un tas varbūt var palīdzēt uzņēmumiem loģistikas jomā. Neaizmirstiet, ka tas nav domāts tikai kontrolē, bet sociālais regulējums arī var palīdzēt. Ja jūs Atļausiet, es gribētu pieminēt, varbūt salikšu grozījumus pa kategorijām, varbūt minēšu tos, kas ir ārpus darbības jomas, kas būtu jāpatur uz citām reizēm, un tos grozījumus, kas būtu jāpārskata, un citus grozījumus, kas vēl būtu jāpārdomā. Pirmais, es gribētu pieminēt piecas svarīgas jomas, kurās ir grozījumi. Viena no tām ir viss, kas ir saistīts ar īstenošanas datuma ieviešanu jaunajam tahogrākam 24 mēneši pēc specifikācijas pieņemšanas. Un es domāju, ka 40 ir tas, ko ir piedāvājis padome, tas ir loģiski, tad ir vēl viens svarīgs elements e, inspektoru apmācība un Eiropas certifikācijas procedūras izveida ir ļoti liederīga, bet Mēs nedrīkstam pārcensties, jo eksāmenu harmonizācija varbūt būtu par daudz. Es domāju, ka valsts iestādēm būs par grūtu arī kontrolas darbinieki, kontrolas darbiniekiem var certifikāciju parādīt arī savādāk. Tad ir vēl viens svarīgs elements, runājot par smagiem pārkāpumiem ka vajadzētu paredzēt ļoti smagas sankcijas, tas varētu būt liederīgi, tad par komunikācijas funkciju. Ir ļoti svarīgi informēt ne tikai par dažādām darbībām, bet tad ir vēl viena lieta, ko Bredborna kungs pieminēja. Ja mēs apsūdzam cilvēkus, piemēram, kā tas notiek pašreiz, kā tas notiek Vācijā jūs sazinaties ar cilvēkiem, ar iekārtām, un tad nākamajā stāvvietā jūs apturat tos transporta līdzekļus, kur ir problēma, un tos nedrīkst izmantot citiem mērķiem. Tā darbojās šī sistēma. Un tad jautājums par deleģētajiem aktiem. Mēs noteikti gribam atbalstīt to, ko saka referente. Mums gan ir uh, problēma, ja mēs pielikumus pārnesam uz, uz tekstu, tad būs pārāk smagnēji, mums ir jāatrod pareizais līdzsvars, un ja tas ir paliek pielikumā, tad to var pielāgot tehnikas progresam. Tad vēl pāris jautājumi, kas ir svarīgi, bet tos var atstāt uz vēlāku laiku. To jau jūs arī pieminējāt par sensoru tahogrāfā. Protams, ir liederīgi ieviest šādus noteikumus, bet mēs tagad tehniski nevaram būt pārliecināti, ka mēs varam ieviest šo te kustību tahogrāfā un uzstādīt to transporta līdzeklī. Viss būs atkarīgs no tehnikas attīstības. Un šīs te dimensijas varētu paredzēt uz vēlāku laiku, nākamo gadu. Tā kā tas jau rada problēmas arī šajā komitejā, un, ja mēs pieminam vēl aerodinamiku, to varētu atlikt uz vēlāku laiku. Un arī atklātās konsultācijas ir nu, noslēgušās. Es domāju, kā to realizēt, izpildes elements esošajiem noteikumiem arī būtu svarīgs. Par GNSS sistēmu tahogrāfam un kabatāžas noteikumi. Šeit tas vairāk saistīts ar piekļuvi tirgumu, tas nav jāskata šajā tekstā. Tad ir vēl daži citi jautājumi, kur būtu pārmērīga regulēšana. Viens ir priekšlikums paredzēt tīpa apstiprinājumu programmatūrai. Ja mēs to, tas būs par daudz. Es domāju, ka ar to varētu nodarboties Eiropas standartizācijas iestāde, mums arī vajadzētu izvairīties no dažiem grozījumiem. Varbūt es to nepareizi saprotu. Piemēram, 136, 137 un 300 grozījums, jo izskatās, ka pa sētas drūrvīm mēs gribam ieviešam tahogrāfu, lai grozītu sociālos noteikumus. Es domāju, no tā vajadzētu izvairīties. Tad bija arī daudz diskusijas par karšu integrāciju, un daži priekšlikumi būtu apsveicami, un arī datu aizsardzības iestāde mūs par to ir brīdinājusi. Mums ir jānodrošina arī privātās dzīves aizsardzība, un tas vēl ir jāpapēta. Tas apskata lielāko daļu jautājumu. Es, protams, neesmu apskatījis visu. Jo bija arī desmit komentāri, bija daudz grozījumu, bet jebkurā gadījumā paldies referentei un arī ēnu referentiem. Mēs ļoti labi sadarbojamies, lai izstrādātu atbilstošu tekstu. Man ir jāatzīst, ka e, ir izdarīts pietiekami daudz. Ja es runāju par slaveno jautājumu par izņēmumiem, bija ļoti lielas diskusijas arī padomē, un arī šeit daudz elementi parādās, un šeit simts kilometri būtu saprātīgs kilometrs, jo simts kilometri, ja mēs to pārsniedzam, tad tas būs diez vai liederīgi. To e, rāda analīze, ka tad varbūt tahogrāfs nebūs vajadzīgs. Un tonu ieviešana, mm, es nezinu, varbūt būs liederīga, bet tomēr jāatstāj uz vēlāku laiku. Un pie daudziem elementiem mums ir liela vienprātība un pie dažiem uzlabojumiem um, mums jāskatās, kā mēs saskaņosim visus grozījumus, lai mēs beigās varētu sanākt izstrādāt tādu saskaņotu tekstu. Paldies! Paldies Karamīcas kungam! Tika kundze, vai jūs kaut ko gribat piebilst? Jā, paldies priekšsēdētāji. No savas puses gribētu uzsvērt to, ka mēs vēlamies panākt ātru vienošanos ar padomu, taču negribam panākt vienošanos par jebkuru cēnu. Arī padomei ir jāspēr daži soļi mums pretī, arī jāatsakās no kaut kā kompromisa vārdā. Ja mēs runājam par kontrolieru mācību un apmācīšanu, tad tas, mūsuprāt, ir īpaši svarīgi Tāpat mums ir svarīgi arī tas, ka visiem kontrolieriem jābūt apgādātiem ar tādām iekārtām, kas viņiem ļauj pilnībā izpildīt savus pienākumus. Tālāk, ja runājam par deleģētiem aktiem, es zinu, ka parasti padome dod priekšroku īstenošanas aktiem bet parlamentam tur nekas nav sakāms attiecībā uz tiem īstenošanas aktiem tātad. Bet, ja mēs paredzam deleģētos aktus, tad parlaments var sniegt savu atzinumu par komisijas deleģētajiem aktiem. Tālāk par pielikumiem. Daudz elementi no pielikumiem tagad ir nonākuši pašā regulas pamattekstā. Kādēļ? Nu, pirmkārt tādēļ, ka padome nolēma pilnībā atteikties no visiem pielikumiem. Un, ja ir nepieciešams ievies deleģētos aktus, tad mēs vēlamies, lai komisijas mandāts būtu pēc iespējas ierobežotāks. Mēs zinām, ka deleģētajiem aktiem būs ietekme gan uz pārvadātājiem, šoferiem, gan arī uz kontrolieriem. Mūsu vēlme ir tāda, mēs vēlamies paturēt pielikumos, no pielikumiem svarīgākos punktus, kas mums šķiet pietiekam būtiski, un iekļaut tos regulas pamattekstā. Tālāk, ja mēs runājam par braukšanas ātrumu un transporta līdzekļu svaru, manuprāt, ātruma pārsniegšana, tāpat arī pārsvars bieži vien ir vainojami pie tā, ka ir vairāk ceļu neg satiksmes negadījumu un tie ir arī smagāki. Es nedomāju, ka vajadzētu reģistrēt visus šos aspektus ar tahogrāfiem, bet tāpat laikā es gribētu aicināt Eiropas komisiju mums piegādāt vairāk informācijas par tehniskajām iespējām ieviest apgrozībā svara sensorus Tālāk, šeit daudz tik runāts par izņēmumiem. Ir daudz grozījumu, kas attiec uz tiem. Es gribētu, lai izņēmumu skaits būtu pēc iespējas mazāks. Daudzi kolēģi teica, ka regulas darbības aptvērumam jātiec tikai un vienīgi uz profesionālajiem šoferiem un autopārvadātājiem. Bet kādēļ gan, lai mēs aizmirstu citus satiksmes dalībniekus? Arī viņi, kaut arī viņi nav profesionāli šoferi, potenciāli var izraisīt ceļu satiksmes negadījumus. Ar jūsu atļauju gribētu izteikt vēl vienu komentāru. Par vadītāju apliecības un vadītāju kartes apvienošanu. No visas sirds vēlētos panākt kompromisu šeit. Gribētu, lai mums būtu tāds teksts, ko varam nosūtīt visiem kolēģiem attiecībā uz šo jautājumu. Esmu pārliecināta, ka varam piedāvāt vienkāršāku tekstu un vieglāk īstenojumu risinājumu. Un tekstu tādu, ko visi varētu saprast. Mēs jau tagad esam pieminējuši vairākus ierosinājumus attiecībā uz sankcijām. Jo šobrīd jau dalību valsti, e, e, Eiropas Savienības tiesība aktos ir atsaucis uz sankcijām, taču tās nav vienkopas, tās ir fragmentārā veidā parādās dažādos tiesību aktos. Līdz ar to gan pašiem vadītājiem, gan arī uzņēmumiem ir grūti pārzināt šo te sankciju kopumu un ievērot noteikumus. Ja runājam par digitāliem tahogrāfiem, tad es domāju, ka visi noteikumi attiecībā uz tiem jākoncentrē vienā tekstā, tas tad būs arī vieglāk ieviešams un vieglāk ievērojams. Vēlreiz gribētu pateikties visiem kolēģiem, kas iesniedz grozījumus. Un gribētu aicināt visus turpināt debatas ar mani, tā lai mēs visi kopā varētu sasniegt optimālu rezultātu. Mēs nevēlamies sarežģīt patreizējo situāciju gluži otrādi, vēlamies to padarīt skaidrāk. Paldies par uzmanību. Paldies tik augundzei par šo tekstu. Balsosim 30. 31. māja sēdē. Tādējādi mums ir iespēja vēl paredzēt tikšanās reizes referentei un ēnu referentiem, lai panāktu kompromisu. Groši kungs, priekšsēdētāji, man ir jautājums. Varbūt jūs vai sekretariāts var man pastāstīt, kuri grozījumi tiks uzskatīti par nepieņemamiem. Tas mums, protams, ir ļoti svarīgi. To ir svarīgi zināt, iesaistoties sarunās par tās augtajiem kompromisiem. Šobrīd man priekšā ir grozījums saraksts, uz ko es skatos – Varu ļoti ātri iziet tiem cauri. Ir divi mēsners kundzes grozījumi 340, 336, 4 no Ferberkungs, 313, 315, 316, 317, 307 no Koha kunga, 269, 68, 70, ko iesniedz Bulman kungs, 302, 304 no Zīles kunga. Kāpēc mēs skatāmies uz šiem grozījumiem? Jūs pilnīgi pareizi pieteicāt problēmu. Jautājums ir, vai šie jautājumi attiecas uz patreizējās tahogrāfa regulas aptvērumu? Jo mēs šeit runājam par, šajā regulā runājam par tahogrāfiem, nevis par šoferiem un pārvadātājiem vispār. Mēs pētīsim, vai šie grozījumi būs pieņemami vai nebūs. Es vēl neesmu to izlēmis. Uh, jūs informēšu tik līdz man būs viedoklis par to, un es ceru, ka tas parādīsies pēc iespējas ātrāk. Neapšaubāmi eh, pieņemu padomus no jums visiem. Paldies par šīm debatēm. Tagad sāksim koordinātoru sēdi. Un tāpēc es gribētu aicināt visus tos, kuriem nav jāatrod šajā zālē, pamest to, lai mēs pēc iespējas ātrāk varētu sākt koordinātoru sēdi.